Tagad balsosim vienkāršotās procedūras ietvaros par Matju Kunz ziņojumu Afganistānai piešķirto Eiropas Savienības līdzekļu izlietojums kontroli. Eh, personālais balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Lūdzu, lūdzu, kolēģi, ieņemiet vietas. Hat jeder abgestimmt? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 550 par, 5 pret, tātad pieņemts ar vairākumu. Apsveicu ziņojumu autoru. Tālāk Reirs Madurēls ziņojums par tādu principu īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, profesionālu izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem transponēšanas un piemērošanas. Tātad izskatām šo priekšlikumu. Grozījums numur 3 personālais balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Sairkungs, jūs nobalsojat? Beidzam balsot. Tātad 537 pār 22 pret pieņemts. Apsveic referentu. Rairs Medurēls kundze. Tagad balsosim par notikumiem gāzes sektorā. Dod vārdu Šulc kungam. Paldies, priekšsētāji. Paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Ar jūsu atļauju un deputātu atļauju es vēlētos izminēt divus komentārus. Pirmkārt par rezolūciju, par kur mēs balsosim, un vēl personīgs komentārs par vienu no kolēģiem. Pirmkārt par šo rezolūciju mana grupa, dāmas un kungi, veica ļoti intensīvas diskusijas par šo jautājumu vakar vakarā, un mums bija daudz bāžu par to. Uh, pirms mēs balsojam šorīt, vispirms ir jāpatur prātā tas, ko teica pat mums Francis Fords. Ja startautiskās institūcijas vairs nevar justies droši, tad mēs esam sasnieguši tādu punktu, kad viss sāk jukt un brukt būtībā. Līdz ar to mums ir jālūdz Izrēļiem, lai viņu ievērotu cilvēktiesības, kas šobrīd šajā reģionā netiek ievērots un tādējādi pārkāptas tiek starptautiskās tiesības. Tālāk mēs izlēmām piekrist šī rezolūcija, jo pēc ilgstošām debatēm vakar mēs nonācām pie secinājuma, ka ir svarīgi tagad pieņemt šo rezolūciju. Mēs uzskatām, ka tas ir nepieciešams, lai signāls par šo jautājumu tiktu tagad nosūtīts no Eiropas parlamenta puses. Kad ir izveidojusies šāda vardarbīga situācija, kas ignorē skolas, kas uzbruk bērniem, tas ir jānosoda un tas ir aprakstīts arī šī rezolūcijā. Tas būs labāk atspoguļots rezolūcijā. Un mēs uzskatām, ka tekstā būtu tas jāpiemin. Es vēlos arī pieminēt vienu no mūsu kolēģiem, priekšsētāju, kas visā savā politiskajā karjerā ir iestājies par mieru. Tas ir Mišels Rukā, kurš pašlaik sešā plēdējā plenāra sesijā šorīt. Paldies, priekšsētāji! Ich möchte an die Adresse des Kollegen Rocard sagen, da ich gestern an dem Empfang nicht teilnehmen konnte, war der, weil der Präsident des äh, Rocard kungam jāsaka, ka es nevarēju piedalīties pieņemšanā vakar vakarā. Äh, Polinek kungs bija ieradies šeit, un es gribētu izteikt visu cieņu un visu draudzību Mišelam Rokāram un novēlu jums veiksmi turpmākajā darbā un pateicos jums par lielo ieguldījumu Eiropas integrācijā. Paldies Mišelam Rokāram! So, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Gahler möchte. Cienījamie kolēģi, Gāler kungs vēlas nākt klajā ar mutisko grozījumu trešajā pantā. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs jau vienojāmies ar pārējām politiskajām grupām un piedāvāju sekojuši īpaša atbildība par svarīgo lomu, tātad which implies, kas uh, ietver svarīgu lomu arī Ēģiptei. Neviens neiebilst pret uh, šādu grozījumu, tātad balsosim, kas pār? Pret? Atturās? pieņemts. Tikai viens ir atturējies. Tālāk C apsvērums divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret. Ne, priekšsēdētājs saka par C. Tātad par C. Tātad pirmā daļa C apsvērums, kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Otrā daļa, kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Pārbaudīsim, sāksim balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 353 pār, 214 pret pieņemts. Tagad balsosim par visu tekstu kopumā. Kas par pret? Atturās. Tikai daži ir atturējušies, neviens nebalsoja pret, šis dokuments ir pieņemts. Eh, Cienījamie kolēģi, es vēlos jūs informēt, ka, ka Eiropas parlamenta un Eiromed eh, priekšsēdētājs es darīšu visu iespējamo, lai no Eiromed biroja panāktu līdzīgs Um, rezolūcijas pieņemšanu, kā tās, par kur mēs nobalsojām tagad. Stāvoklis Āfrikas ragā ir rezolūcijas priekšlikums, uh, sešas politiskās grupas, bet Gomešs kundze vēlas izteikt mutisku grozījumu. Um. Es gribētu piedāvāt pirms pirmā paragrāfa vēl vienu jaunu rindkopu. Tātad uh, Āfrikas raga valstu situācija neatbilst sadarbības pamatelementiem, kas minēti kaut no līguma 9. pantā. Šis e, teikums jau arī bija ziņojumā, un trīs kolēģi ir arī nesen apmeklējuši reģionu un arī tēvuši šādu savu atziņumu. Paldies! Nav nekādu iebildumu, Nasauri kungs, lūdzu. Ok, die, mikro, mikro. EPP grupa ir pret šo mutisko grozījumu. Mēs esam pret. E, tas ir vairāk kā 40 deputāti. Tad tādā gadījumā mums nevajag balsot par pirmo punktu. Un balsojam par piekto, kas ir par. Kas pret piekto? Atturs pieņemts. Astotais grozījums, kurš par? Paldies, pret. Atturs pieņemts. Septītais grozījums par. Paldies, pret. Pieņemts. Ceturtais, kurš par? Pret. Atturs pieņemts. Pirmais par. Pret. Pieņemts. Otrais, kurš par? Paldies. Trešais, kurš par? Pret. Atturs pieņemts. Sestais, kurš par? Pret. Atturs pieņemts. Tagad par rezolūcijas priekšlikumu kopumā, un tas ir personāla balsojums, sākam balsot. Apgestimt. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 570 ir par, 11 pret, liels vairākums. Tā tad ir pieņemts. Paldies visiem, kas piedalījās šajā rezolūcijā un balsojumā. Tālāk um, balsojam par Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz Baltkrieviju. Sāksim ar kopējo rezolūciju no piecām grupām, kas aizstāja visu iepriekšējās rezolūcijas. Devītais paragrāfs viersma skungam ir mutisks grozījums. Uh, vajadzētu devītā punkta pēdējo teikumu svītrot ārā, kas sākās ar vārdiem Baltkrievijas iestādes tiek aicinātas izbeigt izbraukšanas vīzu izsniegšanas praksī, tīpaši bērniem un studentiem. Mums vajadzētu dzēst ārā šo teikumu, svītrot ārā to, jo attiecīgās iestādes jau ir atcēluši šo negatīvo praksi. Labi, mutiskais grozījums, devītais. Eh, nevienam nekādiem runām. Balsosim, kurš par. Paldies, pret. Atturs. Pieņemts. Pirmais grozījums, kurš par. Pret. Pārbaudīsim. Tas ir pirmais grozījums, sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Eh, balsojums beidzas pār 242, 340 pret, tātad pirmais grozījums ir noraidīts. E, tālāk e, rezolūcijas priekšlikums kopumā, elektroniskais balsojums sākam balsot. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. 551 ir par, 15 pret, liels vairākums pieņemts. Liels paldies visiem, kas piedalījās šajā balsojumā. Tālāk kopīga eh, rezolūcija no sešām grupām, kas aizstāja visas iepriekšējās, visas pārējās rezolūcijas. Tas ir rezolūcija par svarbiņu slaktiņu. Tad mutiskais grozījums pie trešā punkta. Dāmas un kungi, mēs esam vienojušies, eh, ka trešā punkta tekstā vajadzētu papildināt par Hāgas tiesu ar sakošu teikumu. Tādā ziņā, ka palielināta uzmanība ir jāvērš uz kara noziegam tiesāšanu iekš, valsts, iek, valsts iekšējā līmenī, domestic level. Nevienam nav iebildumu pret šādu mutisko grozījumu, tas ir par trešo punktu, par trešo paragrāfu. Tas ir elektroniskais balsojums eh, par šo rezolūciju kopumā. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 556 ir pār, 9 ir pret. Paldies visiem. Šis eh, rezolūcijas priekšlikums ir pieņemts. Lielas paldies visiem, kas piedalījās. Un tagad mēs varētu pāriet pie balsu, ska balsojuma skaidrojumu. So, wir kommen zu den mündlichen Erklärung zunächst äh, zum Bericht von Frau Theresa. Tātad balsojums skaidrojams par Rērs Madurēls kundzes ziņojumu Aninkungam Bārts Lūdzu.